vadāja, kādā tiek vadītas balsošana, bet no otras puses tomēr ir jāpaņem, šī jāskat lietas pēc būtības, ka vienkārši jābalso par mazāku tekstu skaitu. Also, <clears throat> erstens, wenn... Tātad pirmkārt, runājot par laika taupīšanu, es būtu pateicīgs, ja jūs man varētu rakstveidā savus domas izteikt, tad es varētu eh, to visam ierā pārdomāt. Uh, Mana reakcija bija tāda nedaudz alerģiska tikai tādēļ, ka šeit skanēja tādi apvainojumi, ka e, tas ir kauns, pilnīgas muļķības. E, e, tie ir izteikumi, kas man personīgi parlamentā šķiet nevisai piedienīgi. Un tiesa mums sanāk bija vairāk laika debatēm un uh, balsojumiem mums bija sēdes līdz piekdienas rītiem, man šķita tas efektīvāk. Uh, no nu viens puses var sacīt, mēs gribam uh, ilgāku debašu laiku, no otras puses mēs gribam Strasbūru it kā no tās atteikties un tad vēl sūdzēties par to, ka ir pārāk blīvs. Uh, um, sēžu laiks, un īstenībā Briselē mums ir mazāk balsojumu nekā šeit Strasbūra. Labi, bet līdz ar to es tagad gribētu šo debatu pabeigt un atklāt uh, balsojumu skaidrošanas laiku. Vispirms balsojumu skaidrojumu par Fernandeša deprē ziņojumu. Pospizils būs pirmais. Paldies, priekšsēd. Pirmkārt, es gribētu sacīt, ka jūsu eh, sēdes vadība ir ļoti efektīva. Es balsoju par budžetu, kas ir palielināts pa 10 miljārdiem eiro.